ir īsa uh, ziņojuma izklāsts, tas ir devas ziņojums privātais sektors un attīstība. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mana, mans ziņojums par privāto sektoru un attīstību ir uh, jauninājums. Šeit eh, mēs eh, runājam par finansējuma trūkumu attīstības darba kārtībai turpmāko 15 gadu laikā. At ehm, ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana 15 gadu laikā eh, norāda uz to, kas būtu jādara to turpmāko 15 gadu laikā vairāk nekā miljārds cilvēku iztiek ar 1,5 dolāriem dienā un um, vairāk nekā 800 miljoniem cilvēku pietiek, pietrūkst pārtikas. Nevar vienkārši izdāļājot pabalstus kaut ko šeit darīt. Ir nepieciešams nodrošināt ekonomikas attīstību, īstenojot 17 ANO definētos ilgspējīgas attīstības mērķus. Bet kā mēs to visu finansināsim? Finansēsim, satvainos. Un uh, visi, visas. Uh, Uh, šie pasākumi, klimata uh, izmaiņu apkarošana maksās lielu naudu - 215 miljārdus dolāru. ANO konference par tirzniecību un attīstību prognozē iztrūkumu finansējumā, kura apjoms ir 2,5 triljoni dolāru, lai varētu īstenot šos uh, ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šī summa ir satriecoša, to nevar saprast Eiropas Savienības nodokļu maksātājs. Jau tagad Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem ir grūti samaksāt nodokļus, un ja ir šāda milzīgs iztrūkums, tad to var nodro, finansē tikai iesaistot privāto sektoru, nevis palielinot nodokļus, bet veidojot partnerības bet vispirms mums ir jāpieliek punkts nodokļu nemaksāšanai, krāpšanai, nodokļu jomā. Attīstības valstīs uh, viens triljons uh, e, dolāru gadā šīm valstīm iet zudumā. Uh, šī nauda nonāk Eiropā un citos offšoros, un to dara šo valstu elites. Mums ir jānodrošina, lai šī nauda paliek uh, Uh, tajās valstīs un veicina uh, attīstību. SAO uh, valstīm arī ir jāpilda savas saistības veldīt attīstības palīdzībai 0,75% no nacionālā kopa ieņēmuma. Tieši privātais sektors nodrošina 90% darba vietu uh, un palīdz uh, trūcīgajiem uh, attīstības valstīs. Privātām publiskām partnerībām ir jāpiesaista ilgtermiņa finansējums, privātais finansējums ir jānodrošina atklātība publisko iepirkumu konkursos. Uh, Eh, šis ziņojums aicina privāto sektoru eh, ieguldīt skolu attīstībā, irigācijas sistēmās, slimnīcu būvēšanā, ceļu, eh, ostu, lidostu izbūvē, tāpat celt pārtiks produktu pārstrādes uzņēmumus un investēt citos pasākumos ja mēs miljardam cilvēku, kuri joprojām dzīvo dziļā nabadzībā, gribam nodrošināt cienīgu minimālo algu, tad mums šis darbs ir jāsāk tūlīt. Un tādēļ es iesniedzu šo uh, Eh, ziņojumu parlamenta izvērtēšanai. Pateicos visu politisko grupu pārstāvjiem attīstības komitejā, kuri mani atbalstīja šajā darbā, un it īpaši Ingridai Grosmārs kundzei, kura uh, veica nopietnu pētniecības darbu. Liels paldies visiem! Paldies, Devas kungs! Tad mm, brīvā mikrofona procedūra, vispirms Ventas kungs uzstājas. Dziękuję, panie przewodniczący. Sektor prywatny. Paldies, priekšsēdētāji! Privātais sektors nodrošina 80% IKP attīstības valstīs, tas uh, arī uh, ievieš uh, inovācijas, bet saskaras ar problēmām, kā slikti attīstīta infrastruktūra, nav pieejams finansējums, un tādēļ uzņēmumiem, kuri investē šajās valstīs, ir jāapzinās, ka uz tiem jāpilda ir korporatīvās sociālās atbildības prasības un saistības un jādomā par to, kā samazināt nabadzību. Ir jāatbalsta izglītība, tas ir izdevīgi visiem. Uzņēmumi saņēma izglītotus darbiniekus un cilvēku dzīves līmenis uzlabojas ir jārīkojas uh, ņemot vērā starptautisko standārtu uzņēmiem neatkarīgi no tā, kur viņi darbojas, un ir jāparādz arī uh, cilvēkiem vērsties tiesā, ja viņu tiesības ir pārkāptas. Paldies, Grafīnī kundze. Uh, priekšsēdētāji, kungs, komisārs kundze, es vēlētos uzteikt uh, Eh, referentu. Tiešām privātais sektors ir vienīgais, kurš var nodrošināt eh, nabadzības eh, pārvarēšanu. Eiropas mazie un vidēji uzņēmumi joprojām cieši no krīzes sekām un tādēļ būtu nepieciešams samazināt nodokļu slogu un cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Mēs taču visi esam informēti par Panāmas offshore skandālu. Publiskā privātā partnerība ir ļoti svarīga arī privātām sektoram, darba spēka attīstībai. Komisijai jāsaprot, ka privātā sektora atbalstīšana nenozīmē kaut kādu personu iedzīvošanos, bet gan valsts eh, ekonomikas attīstības atbalstu. Paldies, eh, Mārijas kungs. Jā, šis eh, ziņojums tikai turpina Eiropas Savienības neokoloniālo politiku. Uh, kur uh, mēs uh, sevi pasniedzam kā pārāku, salīdzinot ar pārējo pasauli. Tomēr šis modelis piedzīvo norietu jau pat pašā Eiropā. Privātais sektors spēlē ļoti svarīgu lomu un, diemžēl, privā, publiskā sektora īpatsvars samazinās. Panāmas offshore skandāls vēlreiz apliecina to, ka situācija turpina pasliktināties. Investīcijas trešās pasaules valstīs nespēja atrisināt attīstības atpalicības problēmas, jo šos investorus vides problēmas vispār neinteresē. President, um, Huge... Priekšsēdētāji, ir ļoti skaidrs, uh, saka Hautals kundze, ka tiešām pietrūkst finansējuma attīstībai un tādēļ privātais sektors ir jāiesaist attīstības veicināšanā globālo problēmu risināšanai. Ir jāveido labvēlīga vide privātā sektora investīciju attīstībai, un tādēļ ir nepieciešami skaidri visiem saprotami noteikumi un atklātība. Bet ja uzņēmums sāk darboties attīstības jomā, tad viņiem ir jāizpēta, kādi ir apstākļi uz vietas, ko viņi reāli dara, un kas tiek reāli darīts, lai samazinātu nabadzību, cīnītos pret klimata pārmaiņu un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, lai tiktu respektēts pamatiedzīvotāju tiesības, sieviešu tiesības un citi pasākumi. Ja mēs šādi varētu saskaņot uh, Eh, attīstības eh, pasākums un privātā sektora iesaistība, tad tas nākt visiem par labu. Tagad vārds eh, Morvais kundze. Es gribu pateikties Devas kungam un runāt par trim modeļiem, kā mazināt nabadzību trešās pasaules valstīs un radīt darba vietas. Pirmkārt, rietumu investori, multinacionālie uzņēmumi dodas uz šiem reģioniem izmanto lauksaimniecības zemi, nacionāla, eh, na, dabas resursus un rada darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Otrkārt, eh, lielas mm, daudzuma pārtikas eh, preču dempings šajās valstīs, kas neļauj vietējiem lauksaimniekiem ražot pietiekami pārtiku, un treškārt atbalsts um, vietējiem maziem vidējiem uzņēmumiem, atbalsts vietējiem lauksaimniekiem. Kurš variants no uh, manis minētajiem jums šķiet vislabākais un pelnīs atbalstu? Paldies, tagad vārds komisārai Taisenai. Paldies priekšsēdētāji, godā tie deputāti godātais referents, es augstu vērtēju jūsu ziņojumu par privāto sektoru un attīstību. Tas saskana ar Eiropas Savienības skatī, iestāžu skatījumu uz privātā sektora uh, nozīme attīstības veicināšanai. 2014. gada komisijas paziņojumā e, bija norādīts uz privātā sektora lomu, e, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību e, šajās minētajās valstīs un sadarbības mērķis ar attīstības valstīm ir nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un uh, kvalitatīvu darba vietu radīšanu. Līdz 2050. gadam Āfrikas iedzīvotāju skaits divkāršosies un ir jārada vismaz 500 miljoni jaunu darba vietu, tādēļ ir nepieciešams investīcijas, ilgspējīgas investīcijas, lai diversificētu mūsu partneru valstu ekonomiku. Attīstības palīdzība ir svarīga, bet ar to vien nepietiek. Ir jāmobilizē arī vietējie resursi, un mums ir jāstimulē privāto investīciju plūsmas. Un eh, tas ir svarīgi arī, lai sasniegtu Eiropas Savienības ārējās attīstības mērķus, piesaistot uh, privāto finansējumu. Ir izveidota īpaša platforma un tādēļ ir svarīgi, lai pri, e, Eiropas parlaments arī piedalītos šajās debatēs par šādu veidu finansējuma stimulēšanu. Runājot par uh, 2014.-2020. gada finansējumu 4,8 miljārdu Eiropas Savienības finansējumu piesaistīs 66 miljārdus no privātajiem investoriem uh, Zemsahāras Afrikā, Āzijā un Latīņa Amerikā. Tāpat ir svarīgi, lai vietējie partneri uzņemtos atbildību par šādiem kopīgi realizētiem projektiem. Tiks izmantoti arī uh, novatoriski instrumenti Electrify, Agrify, lai veicinātu uh, privāto investīciju plūsmu elektrifikācijā un uh, lauksaimniecības attīstībā ir svarīgi, lai aktīvi darbotos privātie investori un uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Visa centrā ir jābūt ilgtspējīgai attīstībai, ir jāatbalsta novatoriski inkluzīvi biznesa modeļi. Uh, komisija informē, investēs 2 miljārdi eiro, lai veicinātu uh, Uh, publiskā sektora attīstību un inkluzīvu attīstību līdz 2020. gadam ir reģionālās indikatīvās programmas un tematiskās programmas šim mērķim veltītas. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, ekonomiskā diplomātija var uh, veicināt tādu mērķu sasniegšanu, kas nāk par labu gan Eiropas Savienībai, gan šīm valstīm, veicinot izaugsmi un nodarbinātību Tāpat eh, šīs investīcijas ir jāveic arī eh, tādos reģionos, kur eh, investīciju risks ir lielāks. Privātā sektora loma ir arī svarīga, lai sasniegtu sociālās attīstības mērķus un klimata saistības. Tādēļ ir nepieciešams koordinēt pasākumus starp dalību valstīm, ievērot arī subsidiaritātes principu tie ir svarīgi Eiropas Savienības um, uh, Uh, rīcības uh, principi uh, saskaņā ar Adisabaibas rīcības programmu. Privātais sektors dod signālu, ka viņi ir gatavi strādāt kopā ar mums, kā uzticams partneris, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību attīstības valstīs. Aicinu jūs izmantot šo iespēju. Paldies! Līdz ar to debates ir noslēgtas.